przewodniczący! na wstępie pragnę serdecznie podziękować wszystkim sprawozdawcom. Es sākumā gribētu izmantot šo iespēju un pateikties visiem par lielisko sadarbību. Īpaši vēlos pateikties ēnu referentiem par ieguldījumu, izstrādājot ziņojumu un par uh, viņu pamatīgo darbu pie kompromisa grozījumiem. Es vēlētos pateikties profesoram Krasnodemskim par viņa atzinumu kultūras komitejas vārdā un paldies visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus. Jūsu komentāri ir atspoguļojušies šajā ziņojumā un pat arī to daudz labāk un visaptverošāk. Ziņojums par, par politikas nostādēm prasmu veidošanai ciņā pret jauniešu bezdarbu koncentrējas uz to, ka mūsu uh, Absolventi ir labāk jāsagatavo darba tirkumu. Lai to panāktu, ir nepieciešama labāka sadarbības starp izglītības eh, sfēru un uzņēmējiem. Mums ir jāiesaista jaunatne visos pasākumos, eh, kas ir vērsti uz viņu situācijas uzlabošanu darba tirgu. Mēs koncentrējamies arī uz MVU lomu. MVU ir ārkārtīgi svarīgi šajā procesā, kad tiek radīts jaunas darba vietas, kā arī prasmju attīstībā kopumā. Īpaši, ja mēs runājam par prasmēm, kas ir saistītas ar uzņēmē darbības garu. Man ziņojums koncentrējas arī uz tā saucamajām pamata prasmēm, uh, Eh, ieskaitot tās, kas ir saistīts ar jauno tehnoloģiju izmantošanu. Tas uzsver arī to, cik ļoti svarīgi ir sasaistīt teorētisko izglītību ar uh, reālām praksēm. Mēs arī uh, uzsveram, ka ir nepieciešams uzlabot mūža izglītību un izglītības sistēmas elastību. Uh, lai pārvarētu šķēršļus apmācībām un pārapmācībām. Ņemot vērā faktu, ka šobrīd iespējas izmantot tālāku eh, izglītību darba vietā, šāds iespējas ir nepietiekams. Jāpievērš uzmanība arī mazāk aizsardātām iedzīvotāju grupām, imigrantu ģimenēm, trūcīgu ģimeņu bērniem un tā tālāk. Ir svarīgi garantēties šīm grupām iespēju pilnveidot savas prasmes, īpaši profesionālas un sociālās. Un ziņojuma beigās es koncentrējos uz faktu, ka potenciāls talanti, vērtības un prioritātes, kādas ir jaunatnēji, kura izaugusi tehnoloģiskā progresa gadsimtā, ārkārtīgi atšķiras no iepriekšējām paudzēm. Un <laughs> tieši tādēļ eh, jaunatni bieži paliek nesaprasta un eh, tās talanti pietiekoši netiek izmantot. Tādēļ jāinvestē programmās Eh, kas ir vērstas uz noteiktu pakalpojumu sniegšanu, lai uh, pilnīgāk izmantot mūsu jaunatnes uh, potenciālu. Rīt ir jābalso par šo ziņojumu. Esmu pārliecināts, ka mūsu kopdarbs pārvērtīsies uh, jēgpilnās darbībās, kas sniegs atbalstu jauniešiem darba tirgu, un šis izņems, ziņojums būs e, iedvesm tālākam darbam. Jaunatnes bezdarbs ir viens no lielākajiem apdraudējumiem Eiropas ekonomiskajai un sociālajai nākotnē. Paldies! Senjor Plūra. Liels paldies, Plūrskungs. Un tagad Novakaukungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Kad mēs runājam par jaunatnes bezdarbu, ir viens apgalvojums, kas izskan vienmēr. Jauniešiem jādara tas, jauniešiem jādara šī tas. Nu, īstenībā viņiem nekāda padoma nav vajadzīga, viņiem ir vajadzīgs atbalsts un vēlme tos atbalstīt. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība nav gana liela talantīgiem uzņēmējiem, un tādēļ Erasmus programmai jādarbojas pasaules līmenī, un šai programmai jābūt pasaules programmai. Bulgāri, horvāti, vācieši varēs konkurēt ar ķīniešiem, krieviem un amerikāņiem. Es domāju, ka jauniešiem ir eh, jāspēj saskatīt savu valodu, uh, tajos mēdījos, ko viņi izmanto, kā Twitters, kā Facebooks. Daudzi uzskata, ka mūsu paudze ir zudusī paudze, un tā tas nav. Mēs esam nākotnes mugurkauls, nevis aste. Čaraties. Liels paldies! Nākamā runātāja jaunatnes eh, bezdarbs ir bumba ar laika dēgli. Jauniešu bezdarba apkarošana ir eh, tā, kam ir jābūt mūsu ekonomiskās politikas centrā. Manā reģionā, Ziemeļa Anglijā, ir vissliktākie rezultāti jaunatnes eh, nodarbinātības jomā, un tādēļ mēs saņemam finansējumu no Eiropas Savienības. Eh, Eiropas Savienības finansējums ideja šajā ziņojumā var veicināt situācijas uzlabošanu attiecībā uz jaunatnes bezdarbu, iesaistot jauniešus darba tirgu, eh, investējot izglītībā un eh, praksēs ir ļoti svarīgi. Mums trūks labu darba vietu, ne jau jaunieši pie tā ir vainīgi, ne jau prasmi trūkst bet ir vienkārši jāpārtrauc šis te nedrošo pagaidu darbu cikls, eksploatācija, mazas algas, tas rada jaunus sociālo bumbu ar laika dēgli. Ja mēs gribam aktivitēt mūsu jauniešu nākotnē, mums par to jādomā tagad. Paldies, Marijas kungs! Paldies, priekšsādātāji! Trojka, kad tā sāka uzspies savas uh, taupības politiku, uh, Eh, bezdarba līmenis eh, mūsu valstī kļuva eh, visaugstākais, kāds jebkad agrāk novērots. Daudz augstu kvalificētu, izglītot jaunieši ir bez darba, un mūsu uh, valsts ir vislabāk izglītot, desmit vislabāk izglītotā valsts sarakstā pasaulē. Mums ir daudz uh, jaunieši ar izglītību zinātnes tehnoloģiju jomā, bet viņi e, dodas strādāt uz ārzemēm, īpaši uz Vāciju, kur Vācija izmanto šo izdevību, lai rastu augsti kvalificētu, bet lētu darba spēku, kuru e, izglītošanā tai nav bijis jāiegūda līdzekļi. Nu, tā ir smadzeņu aizplūšana, kas ir ļoti slikta parādība, un faktiski tas ir mūsu humānais kapitāls, un tas e, mūsu valsts vienkārši nosiņo. Paldies, un tālāk Jakoviča kungs. Jā, liels paldies. Es vēlētos uzsvērt vajadzību veidot partnerības starp izglītības sistēmām un ražošanu. Es īpaši gribētu uzsvērt eh, turismu lomu, jo jaunieši pat tad, ja viņiem nav ļoti eh, izvērstu prasmju, viņi tāpat var atrast nodarbinātību turismu jomām. Eh, faktiski ir jāuzsver divas lietas. Pašnodarbinātība jauniešiem. Mums ir jādara viss, lai jauniešus motivētu sākt pašiem savu uzņēmēju darbību. Mikrofinansēšana. Ir jādod iespēja jauniešiem iegūt mikrokredītus. Šie ir divi elementi, kas ir jāievieš ziņojumā. Paldies, Ferērs kungs! Paldies, priekšsādētāji! Ir skaidrs, ka jaunatnes bezdarbs 30% līmenī ir diezgan traģisks skaitlis, uz ko jaunatni var cerēt Eiropas Savienībā. Eiropas politika īpaši pēdējos gados programmu valstīs, palīdzības programmu valstīs vēl tikai ir eh, pasliktinājuši jauniešu stāvokli un veicināsim migrāciju nodarbinātības politika, izglītības komercializācija, faktiski eh, nu, ir novedusi pie tā, ka viss spēlē par labu tirgumu un nevis atsevišķiem cilvēkiem. Jaunieši šodien piedzīvo, nepiedzīvo diskrimināciju. Mēs nevaram piedāvāt eh, nepareizos risinājumus un piedāvāt liel, lielāku neoliberalismu. Vajadzētu atteikties no šīm uzspiestajām politikām un eh, jauniešiem beidzot nodrošināt nākotni. Šalteškungs. Paldies, priekšsētētāji. Šis ir jautājums, kas Eiropā rada bāžas, un tas ir jārisina eh, katru dienu. Tas bija jādara krīzes laikā un arī šodien. Mēs daudz runājam par to, ka jauniešiem ir grūti atrast darbu. Fakti runā paši par sevi. Daudziem cilvēkiem darba Eiropā nav. Un mēs cenšamies darīt visu, ko varam Eiropas līmenī. Mēs esam paredzējuši noteiktus finansējumu, bet eh, šis finansējums ir jāparedz e, augstas kvalitātes ilgtermiņa nodarbinātībai. Diemžēl daudz jauniešu neiesaistās šajās programmās, un, kā citi kolēģi atzīmēja, tad šie ļoti nedrošās nodarbinātības formas pārsniedz, sastāda 40 līdz 60% no visiem nodarbinātības veidiem, un tas rada nedrošību. Cilvēki nevar veidot ģimenes, un runātājs tiek pārtraukts Bātānkungs. Jā, paldies! Jaunatnes bezdarbs ir sasniedz skandalozus līmeņus, bet tam ir divi iemesli. Viens ir Eiropas vienotā valūta un pārmērīga biznesa regulācija. Uh, regula uz mums attiecas, bet Eirozonā mēs neesam. Mums ir daudz migrantu uh, strādājošo, kas bēg no savām uh, valstīm, kas neplaukst, un es runāju uh, ar kādu uh, cilvēku, kurš strādā zēmu apmaksātu darbu celtniecībā, un viņam teica, ka viņam jāpiekrīt vēl zemākai algai, jo citādi viņa vietā nāks eh, Austrum Eiropietis par vēl mazāk naudu strādāt. Britu jāsargā sava uh, nākotne, balsojot referendumā par uh, izstāšanos no Eiropas Savienību. Gracias. Senjor komisāriju. Lielas paldies, komisārkungs, lūdzu, jums vārds. Priekšādātāji pateicos. Iesākumā gribu teikt paldies Pluras kungam par viņa ziņojumu. Jūs jau dzirdējāt, jauniešu bezdarbs pilnīgi noteikti ir viena no, vien no lielākajām problēmām, ar ko šobrīd sastopamies Eiropā. Un, ja vēlamies pret to efektīvi cīnīties, tad mums pilnīgi noteikti daudz labāk jāspēj saskaņot jauniešu prasmes ar to, kas ir nepieciešams darba devējiem. Komisija tam piekrīt, un te var palīdzēt labāk sadarbība, labāka partnerība starp uzņēmumiem, izglītības sniedzējiem. Um, izglītības varas iestādēm, un tas viss var apmācību padarīt par daudz aktuālāku lietu un daudz atbilstīgāku tam, kas vajadzīgs uzņēmumiem. Un tāpēc mēs atbalstām dažādu veidu mācekļu pro programmas, stažēšanās programmas. Tas varētu ļaut nodrošināt tādu uh, līdzenu pāreju no, no mācībām uz darba vietu. Protams, jāpārliecinās, ka tiek nodrošināts arī tādas prasmes, kas, piemēram, ir eh, nu, vajadzīgas citur, kā, piemēram, ar brīvprātīgo programmām vai eh, apmācību internetā var tikt sniegt, eh, var palīdzēt šādu papildus prasmu nodrošināšanā. Komisija turpina darbu pie pašaisējiem tiesību mēriem un mm, šī gada laikā nāksim klējā ar izvērtējumu par to, kā dalība valstis nodrošina kvalitātes ietvaru stažēšanās jomā. Lai palīdzētu dalību valstīm pātrināt cīņu pret jauniešu bezdarbu, komisija ir ierosinājusi palielināt e, pirmsfinansējumu jauniešu nodarbinātības iniciatīvai no līdz 30%. Šo ideju padomu un parlaments ātri vien apstiprināja, un tas pilnīgi noteikti nozīmē, ka dalību valstīm tiks veikti avans maksājumi apmēram 1 miljardu eiro apmērā. Ir vēl arī uzņēmumā paustas cita veida bažas, piemēram, par to, cik svarīgi nodrošināt vienlīdzīgas iespējas uzņēmē, uzņēmē darbībā un elastību izglītībā un stažēšanās jomā. Tas visas ir jomas ko, un bažas, kam komisija piekrīt, un, protams, arī darbu pie tām šobrīd turpinām. Pagājušā gada laikā noteicām izvirzām prioritātes, lai uzlabotu sadarbību, strādājot pie arodu apmācības un mm, stažēšanās mm, laika posmam līdz 2020. gadam. Novembrī komisija uzsāk sadarbības iniciatīvu ar uzņēmumiem eh, un citām iendarsatām pusēm par paktu jauniešiem. Ar uzņēmumu palīdzību turpmāko gadu laikā cerams, ka pakts nodrošinās vairāk kā 10 tūkstošu šādu partnerību un 100 tūkstošu iesp stažēšanās iespēju jauniešiem, tādas pirmās darba vietas, kvalitatīvas stažieru vietas un apmācības iespējas. Tas nāk papildus tam, kas jau ticis panākts Eiropas aliansē stažēšanās jomā, kas jūnijā. Uh, e piedāvāja solījumu 40 tūkstošu vietu apmērā uzņēmot stažieriem. Prasmu darba kārtība ir dokuments, pie kā šī gada laikā pabeigsim darbu un to publicēsim. Vēlamies, lai tur paredzēti pavisam taustām taustā mēru un pasākumu, kas ļauj uzlabot izglītību, varot apmācību visā uh, Eiropā. Un jūsu palīdzība, protams, šai darbā būs vienkārši nenovērtējama. Paldies! Lielas paldies komisāru kungam! Līdz ar to esam noslēguši šīs debatas.